Grazie colleghi della vostra puntualità. Possiamo cominciare. Paldies, kolēģi, ka esat tik punktuāli. Sāksim mūsu sanāksmi, pievērsīsimies mūsu pirmajam darba kārtības punktam, tas ir finanšu instrumentu izveida sadarbībai ar industrializētām valstīm. Tāpēc bez liekas kavēšanās dodu vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai vakardien tiku nominēta par referenti atzinumu sagatavošanai šeit ārlietu komitejā. Tieši tāpēc man vēl nav bijis iespējas šo dosiju pietiekami izpētīt. Tagad nedaudz fona informācijas. E, šeit galvenokārt ir runa par pirmo e, soli, tas ir noskaidrot, vai šis e, finanšu instruments sadarbībā ar industrializētām valstīm ir ārlietu politikas instruments vai tāds instruments, kas eh, ir saistīts ar tirdzniecības un industrijas politiku. Mana kolēģi Bērs kundze no zaļo grupas eh, pēdējā sasaukuma beigās izstrādāja atzinumu, kurā viņa argumentēja, ka tas galvenokārt ir ārlietu politikas instruments. Šis atzinums eh, pēdējā sasaukumā tika pieņemts no ārlietu komitejas puses, un tieši tāpēc ir jāizveido attiecīgi normatīvi akti. E, pašlaik e, komisija ir uzņēmusies iniciatīvu un ir darījusi tieši to pašu, ko ieteica ārlietu komiteja. Proti, e, šis mazais industrializēto valstu instruments ir jāpārveido, lai nodrošinātu pasākumus tādām trešajām valstīm, kurām nav pietiekamas palīdzības šāda veida palīdzībai. Tas nozīmē, ka Ķīna, Brazīlija vai Tuvo Austrumu valstis saņem ļoti daudz dažādu programmu, tās var sadarboties savā starpā, bet tā nav klasiskā attīstības politika. Piemēram, tās būtu dažādas pētniecības programmas, Erasmus Mundus, eh, tehnoloģiju pārnešana, eh, sat, satiksme, transports, kultūras dialogs, izglītības dialogs un tā tālāk. Ja šis finanšu instruments eh, sadarbībā ar industrializētām valstīm eh, paliks pie startautiskās palīdzības komitejas, tādējādi mēs nodosim signālu, ka šeit nav runa par tirzniecības vai attīstības politiku, un arī nav runa par ārlietu uh, politiku. Tieši tāpēc mums vajadzētu šodien diskutēt un izlemt, vai mūsu uh, Eh, priekšādētājiem Albertīni kungam varētu uzdot uzdevumu uzrakstīt vēstuli. Un tādējādi uzņemties kompetenci šeit ārlietu komitejā. Tas noteikti mums visiem nāktu tikai par labu. Paldies! A questo punto darei la parola all'onorevole Galer, che si è occupato del caso. Tagad došu vārdu Gālera kungam, kas iepriekš nodarbojās ar šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Es vispirms vēlētos uh, atbalstīt to, ko teica kolēģa Bīlers kundze. Iepriekšējā sasaukumā mēs uh, diskutējām par to, kā mēs varētu finansēt uh, dažādus pasākumus tādās valstīs, kuras nav klasiskās uh, palīdzības saņēmējas valstis. Tad tās nevar ies, iesaistīt attīstības politikā. Tieši tāpēc mums ir tāds kā caurums attīstības instrumentu vidū un ir radusies nepieciešamība izveidot jaunu finanšu instrumentu sadarbībā ar industrializētām valstīm. Šeit nav runa par sagatavošanās pasākumiem, tie jau ir konkrēti pasākumi, ko ir jāveic. Tieši tāpēc es esmu pārliecināts, ka te nav runa tikai par tirzniecības pasākumiem. Te ir runa arī par ārlietu politiku. Tieši tāpēc es arī atbalstu Bēras kundzes atzinumu, kas tika pieņemts iepriekšējā sasaukumā. Daži piemēri, par kādiem projektiem tad te ir runa piemēram, institūts Eiropas studijām Brazīlijā. Šāds pasākums nevarētu tikt iekļauts uh, attīstības politikā. Angliski runāšu, jo es nezinu, kāds ir vācu tulkojums. Uh, publiskās diplomātijas iniciatīva. Tas arī ir projekts, ko nevar pieskaitīt pie attīstības politikas pasākumiem un tādā veidā finansēt. Tāpat arī atbalstīt eh, ASEAN un Eiropas Savienības brīvās tirzniecības nolīgumu. Tieši tāpēc es atbalstu arī to, ko teica kolēģe par iespējamību rakstīt vēstuli no mūsu ārlietu komitejas puses priekšsēdētāju konferencei. Tādējādi mēs eh, lūgtu, lai šis eh, instruments eh, tiktu izskatīts ārlietu komitejā. Tādējādi mēs vismaz panāktu uh, līdzvērtību. Tādējādi mēs varētu darboties uh, uh, kopā ar Tirzniecības komiteju. Runājot par juridisko pamatu, komisija ir likusi priekšā 181a punktu pašreizējā spēkā esošajā līgumā. Es atvainojos, varat beigt eh, runāt par telefonu. Es, diemžēl, nevaru runāt, jo te kāds runā pa telefonu. Tātad eh, šis 181a punkts ne, ne, neietilpst koplēmu procedūrā. Taču mēs gribētu uzstāt uz to, ka koplēmu procedūra ir jāpiemēro, un tieši tāpēc gribētu piemērot 177. punktu kopā ar 181a punktu. Tas būtu mūsu juridiskā uh, dienesta viedoklis. Arī juridiskā komiteja piekrīt šim viedoklim, un, protams, ka uh, arī ārlietu komiteja pirms vēlēšanām piekrita šādam viedoklim. Tāpēc, es domāju, mums vajadzētu arī paturēt visu to pašu spēkā un atbalstīt šādu viedokli. Paldies! Ci sono altri interventi su questo tema oppure posso ritenerlo concluso? Mi pare che non ci sono altri colleghi che vogliano intervenire, allora prendo atto, peraltro riconoscendomi in quello che ho ascoltato nella orientazione. Tieši šķiet, ka neviens kolēģis nevēlas izteikties, un es eh, gribētu teikt, ka es arī piekrītu tam, kas tika minēts. Tad es atbalstu jūsu izklāstīto pieeju. Ja šeit ir eh, kompetences problēma, ja mēs domājam par sadarbību starp Eiropas Savienības valstīm un eh, trešajām valstīm, uh, vai arī runa par ārlietu tirdzi, ārēju tirdzniecību, tad, protams, tas nav mūsu komitejas kompetencē. Taču, ja šeit ir runa par plaša spektra attiecībām, kur ietelpst arī ārlietu politikas elementi, tad noteikti mums ir jārūpējas par šo jautājumu. Es sekošu jūsu ieteikumam un nosūtīšu vēstuli. Pēc tam uh, komiteja priekšsēdētāja konferencē noteikti tiks uzsākta procedūra, un mēs sekosim līdzi notikuma attīstībai. Tas nozīmē, ka šis punkts ir izskatīts, un mēs varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktus, punktam stabilitātes instrumenta grozījums. Bretneres kundze ir ieradusies un es viņai dodu vārdu, lai jums izstāstītu, par ko te šeit ir runa. Labrīt visiem, paldies, ka devāt man vārdu. Mēs uh, turpinam darboties pie stabilitātes instrumenta. Bērs kundze bija referente un uh, jāsaka, ka es uh, pievērsos šim jautājumam tikai pavisam nesen. Tāpēc man ir jāsaka, tāpat kā Bīleres kundzei, šī ir pirmā viedokļa apmaiņa. Mums ir daži komentāri par dokumentu, ko mēs esam saņēmuši no komisijas. Kā jau jūs zinat, šis instruments nav vecs, tas tika izveidots pavisam nesen, un komisija ir ieteikusi dažus grozījumus. Viena no šīm izmaiņām ir saistīta ar kādu tiesas lietu, lai komisija varētu darboties pie viegliem un kājnieku ieročiem. Tiesa ir izlēmusi, ka komisijai ir iespējas pie šī jautājuma darboties kopā ar padomi. To vajadzētu tāpēc arī iekļaut instrumentā. Mēs uzskatām, ka, protams, ir jāņem vērā tiesas lēmums un ir jāpiekrīt komisijas priekšlikumam šajā sakarā. Nākamais attiec, nākamā izmaiņa attiecās uz finansējumu Uh, valsts, iepirk, valsts pašvaldību iepirkumiem visā pasaulē. No komisijas mēs sapratām, ka šeit ir runa galvenokārt par NVO un galvenokārt par NVO uh, mazatīstības valstīs. Arī šeit mēs uzskatām, ka mēs varam piekrist šim priekšlikumam. Nākamais punkts no komisijas puses ir Uh, palielināt uh, par 10% 4,1 punktu. Cik tā mēs saprotam no komisijas, šī ir joma, kur ir vienkāršāk iztērēt naudu. Jo gan personāla, gan projektu ziņā viņi var mm, pieņemt un realizēt daudz vairāk projektu nekā zem citām budžeta pozīcijām. Mēs uzskatām, ka uh, Šajā jomā, protams, var iztērēt naudu, taču, lai mēs varētu akceptēt šo palielinājumu, mēs gribētu zināt, kāda tad ir vispārējā stratēģija šajā jomā. Šeit ir runa par dažādiem jautājumiem par ieroču neizplatīšanu tā tālāk. Te ir vairāki projekti, piemēram, projekts Kijevā, Maskavā, tad ir narko, narkotiku un ieroču projekts Afganistānā taču šajā pozīcijā ietilpst vairāki projekti, par kuriem mums nav īsti pārliecības, par ko te tur īsti ir runa. E, parlamenta sekretariāts ir centies iegūt informāciju, tīpaši par centru Alžīrijā, taču, diemžēl, nav pietiekami, nav saņemts pietiekami daudz informācijas par to, ko tad šis projekts īsti dara. Šis e, centrs un projekts Alžīrijā ir visnotaļ plašs, un tieši tāpēc mēs vēlētos saņemt informāciju, uh, pirms mēs vienkārši piekrītam šīs budžeta pozīcijas palielināšanai. Vēl divas lietas, par ko mēs vēlētos runāt. Pirmā, ko es jau pieminēju, saistībā ar šo Alžīrijas centru mēs vēlētos saņemt ziņojumus, kas būtu adresēti Eiropas parlamentam. Ir sastādīti vairāki ziņojumi, vairāki novērtējumi, ko parlaments nav saņēmis. Parlaments vēlētos, lai tam būtu tāda pati piekļuja kā komisijai. Vēl viens punkts, es nezinu, vai jūs par to zināt vai nē. Šajā stabilitātes instrumentā ir vēl kāds projekts, tas ir mm, miera veidošanas partnerība. Mēs vēlētos saņemt stratēģiju no komisijas. Galvenokārt šeit ir notikuši dažādi semināri, un īstenībā nav noticis nekāds reāls darbs uz vietas. Mēs gribētu saņemt uh, idejas no komisijas, ko tā plānojas darīt tuvāko gadu laikā. Mums ir ļoti svarīgi redzēt, kā šis darbs izvērtīsies nākotnē. <coughs> Pēdējais punkts. Diemžēl politisku kompromisu dēļ liela daļa no stabilitātes instrumenta naudas ir izmantota pārtikas iepirkšanai. Kā jūs zināt, lauksaimniecības budžets tika apcepts un līdz ar to tika izmantot stabilitātes instruments. Viena daļa no eh, stabilitātes instrumenta ir tāda nauda, kas eh, nav ieplānota nekādiem mērķiem. Kā mēs zinām, mēdz būt dažādas krīzes, kad šādi līdzekļi ir vajadzīgi. Taču Mēs neuzskatām, ka šo stabilitātes instrumentu varētu uzskatīt par tādu kā vispārējo rezervi fondu, ko var izmantot jebkādiem mērķiem. Mēs uzskatām, ka būtu tomēr jāuzstāda kaut kāda mērķa šim stabilitātes instrumentam. Savādāk šo stabilitātes instrumenta naudu izmantot dažādiem citādiem mērķiem, piemēram, pārtikas iepirkšanai. Mēs gribētu apspriest šo jautājumu arī ar budžeta komiteju. Uh, Mēs uztraucamies par to, ka stabilitātes instrumenta budžets ir apsarps gandrīz par 20% tieši šo manis minēto iemeslu dēļ. Paldies! Paldies, Brādners kundze. Es gribētu, lai <clears throat> eh, doktors Millers uh, eh, tagad izteiktos, un tad viņš mums paskaidros, kāpēc komisija ir, pielūgu, ir lūgusi grozījumu šajā regulējumā. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt es varētu ievadam vispārēji sniegt informāciju par eh, vidustermiņa pārskatu eh, par šo instrumentu. Tas ir daļa, priekšlikums daļa no veselas priekšlikuma pakotnes. Mēs savos secinājumos par eh, instrumentu vispārējo situāciju konstatējam, ka tie darbojas labi, un ka tas ir kā labs pamats uh, uh, ārlietu politikām, ka nav nekādu lielu sarežģījumu ar tiem, un, un ka arī atbalsta līmenis pagājušajā gadā ir bijis ļoti liels, tādā veidā sasniedzot rekordu. Un uh, runājot par uh, aktivitāšu un projektu finansējumu, kas nav daļa no šīs stabilitātes instrumenta, tā ir uh, liela problēma, ko mēs domājam iekļaut industrializēto valstu kom, uh, instrumentā. Un tad rodas jautājums, vai tai vajadzētu būt uh, šai komitejai vai citai komitejai, kas ar to nodarbojas. Es domāju, no komitejas viedokļa. Uh, Svarīgi ir tas, lai mēs šo vidustermiņa pārskatu uzskatīt par tādu kā pakotni un lai tā pieeja būtu konsekventa. Es tikai uzsvēršu, kāda veida uh, projekts uh, mēs gribētu uh, finansēt uh, ICI pakotnes ietveros. Svarīgi ir uh, lai, mums, lai mēs mainītu šos e, tiesiskos e, pamatus līdz nākošajam gadam, lai e, varētu turpināt finansējumu šiem ļoti svarīgajiem projektiem. Komisija ir norādījusi, ka ļoti svarīgi projekti, kas ir saistīti gan ar biznesu, ar uzņēmē darbības, sadarbības attīstību un mēs gribam arī finansēt Eiropas eh, daļu no Erasmus Mundus programmas. Tad, kad mēs nosūtām pasniedzējus vai studentus uz ārzemēm, tad mums uh, jābūt pārliecināti par to, ka mēs varam apmaksāt šo darbību. Uh, eh, Priekšsētāja kungs, uh, mūsu darbība nākošu gadu nebūs apskaužamā, būs ap, neapskaužamā situācijā, ja mēs nevarēsim eh, šos grozījumus pieņemt līdz gada beigām. Tāpēc es ļoti ceru, ka šī komiteja atbalstīs mūsu centienus. Runājot par ko šo konkrēto priekšlikumu stabilitātes instrumentam, Brantneres kundze referenti ļoti labi ir sniegusi kopsavilkuma informāciju. Un eh, es eh, man, man rodas bažas, ka pie, tad, kad viņi saka, ka parlaments nav saņēmis informāciju, kas tam bija jāsaņem, tāpēc es aprunāšu ar saviem kolēģiem, lai noskaidrotu, kāpēc mēs neesam snieguši šo informāciju un um, panākšu, lai tā tiek sniegt pēc iespējas ātrāk. Un tad ir arī komentāri par mieru veidošanas partnerību. Kolēģis, mans kolēģis, kas atbildīgs, uh, par šo programmu nav klāt, tikko viņš ieradīsies, viņš sniegs informāciju par to. Jaunākie priekšlikumi, kādi mums ir eh, bijuši, pat laban ir eh, līgumu parakstīšanas stadijā. Un līdz ar to es uzskatu, ka pirmais partnerības um, solis tiek īstenots. Un uh, kolēģis uh, tad, ja mani kolēģi, ja viņi ieradīsies laiks, sniegs informāciju par nākošajām stadijām. Uh, tas, ko jūs sacījāt par budžetu, ir uh, taisnība, bet es domāju, ar to nodarbosies budžeta komiteja, un uh, līdz ar to šajā komitejā es, diemžēl, nevaru pievērsties šīm debatēm. Var sakot, komisija ir gatava atbildēt uz jebkādiem jautājumiem, kas ir saistīti ar vidustermiņa pārskatu un arī par tiem instrumentiem, kas, eh, par kuriem šī komiteja ir atbildīga. Paldies, esmu gatavs jūs jautājumiem. Eh, Stabīni, quando es... Labi, paldies. Kad eh, jūsu kolēģis ieradīsies, lai runātu par budžetu, tad mēs, protams, pievērsīsimies tai tēmai. Vai kāds komitejas loceklis gribētu šo, kaut ko komentēt? Pie, mums ir tāds eh, grafiks, 15. Eh, oktobris. Tas būs eh, brīdis, kad mums būs tūkojumi no tā ziņojumu. Tātad tad jūs 15. oktobrī saņemsiet galējo ziņojumu projektu. Un tad 20. oktobrī 12. ir um, grozījuma iesniegšanas termiņš. Es domāju, ka starp uh, kaut kad 4. un 5. novembrī mums būs debates par uh, grozījumiem, un tad 10. novembrī ir balsošanas uh, diena. Un tad no 14. līdz 17. decembrim tas tiks izskatīts plenārsēdē. Eh, man ienāca ziņas, ka Barnes Latfords eh, er- Sospendo la sedu. Ka baronese Latvorde nav ieradusies, um, lai sniegtu informāciju par eh, nākošo ziņojumu. Mēs vienkārši uzgaidīsim, līdz viņa atnāks. Um, kopš mēs sākām uh, savu sanāksmi, mēs esam jau daudz ko izdarījuši, bet uh, tagad būs 5 minūšu pauze. Bene, eh, mi, viene, eh, mi viene comunicato in questo momento che. Man nu pat paziņoja, ka referente baronese Latforde ir ceļā. Un eh, līdz ar to mēs varam atsākt savu darbu. Dārgie kolēģi, lūdzu, ieņemiet savas vietas, lai mēs varētu atsākt mūsu diskusijas. Tātad te runa par trešo valstu pilsoņiem, eh, sarakstu, kuru pilsoņi ir, eh, kur pilsoņiem ir jābūt vīzai, šķērsojot ārējās robežas. Tātad tas ir desmitais punkts mūsu darba kārtībā. Mūsu komiteja gatavo atzinumu par komisijas priekšlikumu uh, kas eh, komisijas priekšlikumu, kurā paredzēts ir atcelt vīzu Serbijai, Montenegro un citām valstīm. Šīs valstis jau ilgāku laiku, eh, tām valstīm jau ilgāku laiku nebija prasība pret vīzu. Tad lūdzu, tagad referanti, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji! Es atvainojos Eh, ka es jums liku nedaudz pagaidīt, es nu pat ierados. Es domāju, man eh, nav īpaši jāuzsver tā ideja, ka šī komiteja un parlamentam, parlaments vispār ir ļoti atbalstījis vīzu liberalizāciju eh, Rietumbalkānu valstīm. Šīs valstis, protams, ir daļa no Saloniku darba kārtības, un uh, tās ar laiku arī kļūs par Eiropas Savienības dalību valstīm, kad uh, tiks sasniegt mm, procesa ietvaros uh, vēlamies standarti. Un es vienkārši gribētu jums atgādināt, ja gadījumā kāds ir aizmirsis, aizmirsis ka bijušās eh, Dienvidslāvijas pilsoņi jau sen varēja ceļot uz Eiropu bez vīzes. Līdz ar to tad, ja tagad šiem eh, cilvēkiem ir vajadzīgs vīze, tad tas ir solis atpakaļ, atgriežoties situācijā, kas bija pirms daudziem gadiem. Un es domāju, man arī nav jums vēlreiz jāstāst, kādi ir tie cēloņi, tie iemesli, kāpēc ir svarīgi, lai cilvēkiem būtu iespēja ceļot bez vīzām, saistībā ar dialogu attīstību un uh, sadarbību. Cilvēki, protams, tādā veidā arī varēs labāk iepazīties ar Eiropas Savienību un uh, sagatavoties Eiropas Savienības dalībvalsts statustam. Var sakot, šis priekšlikums tiek atbalstīts Un uh, arī komisārs ir runājis šajā komitejā nesen par šo jautājumu. Un mums ir jāpārliecinās par to, mums jāpanāk, lai uh, zināmu standartu sasniegšana saistībā ar vīzām tiktu uzturēta vajadzīgajā līmenī. Uh, um, pilsoņu br brīvību komitejā, kur es esmu ēnu referente, Dājan kundzei. Uh, arī šis jautājums tika izskatīts, un būtībā bija doma visas tās piecas valstis ielikt vienos, vienā ietvarā. Un tā ir pieeja. Uh, Um, tātad ir bijusi pieeja, ka Bosnija Hercegvina uh, būtu <clears throat> eh, jāaizņem no, šiem, eh, no šī <laughs> ietvara līdz 2010. gadam. Bet es piedāvāju šeit saistībā ar šīm piecām valstīm, lai mēs saglabātu pamatu ideju par to, ka Serbija un uh, Melnkalne līdz šīs regulas pieņemšanai uh, sasniegs vēlamo līmeni. Un es domāju, arī kvalificēsies tātad šīm prasībām, un ar, es domāju, arī Serbija mums ir sniegusi informāciju, ka viņi jau kvalificējas Un e, attiecībā uz Bosniju un Hercegovini. Uh, e, uh, e, vīzas režīma atcelšana attieksies uh, tikko komisija būs novērtējusi š, šīs valsts progresu un kad šis vērtējums tiks publicēts oficiāli vēstnesī. Tad Te nav nekāda jautājuma par, eh, par pašu to regulu, bet jautājums ir par mm, komisijas vērtējumu attiecīgai valstī, lai tātad tiks sasniegt konkrētie standarti. Un eh, es gribētu, lai Eiropas parlamentam un padomēm tiek eh, sniegt informācija pēc komisijas novērtējumu, uh, kas eh, notiktu ik mēnesi, un eh, iespējams, ka es varētu arī pilsoņu brīvību komitejā pārliecināt eh, referenti, lai tiktu ievērot šāda kārtība. Un līdz ar to tad šīs valstis uh, saņemsies, un, un tad arī mēs panāksim, lai, tās, lai viņas kvalificētos šai bezvīzu režīmu kārtībai. Un tad runājot par Kosovu. Es eh, būtībā te no, <laughs> otrādā kārtībā to skatu, nu pat es runāju par otro grozījumu, tagad par pirmo grozījumu. Un tur ir teiks, ka komisijai jāuzsāk eh, bezvīz režīmu ieviešanas dialogs ar Kosovu tādā pašā veidā, kādas bija tās ceļa kartes ar citām Balkānu valstīm. Un tam nav nekāda sakara ar Kosovas kā neatkarīgas valsts atzīšanu. Tātad tas neskar to, ka 22 valstis ir atzinušas Kosovas neatkarību un 5 nav atzinušas no Eiropas Savienības dalību valstīm. Ir svarīgi, lai mēs uh, virzītos tālāk saistībā ar Kosovu un tādā veidā Kosovas Kosovai vismaz būs iespēja nepalikt pārāk tālu iepakaļ no citām Rietumbalkānu valstīm. Un tad tādā veidā mēs vis, vismaz varam panākt, lai tās valstis uh, iet kopsolī. Un, protams, ka tur ir bijuši arī kropļojumi, kad uh, vienas valsts iedzīvotāji ir lūguši uh, kaimiņu valsts pilsonību, un līdz ar to tad vieniem vajadzīgi vīzu, otriem nav. Un mēs negribētu, lai. Lai mm, tad šī situācija turpinātos, ka cilvēki gribētu uh, iegūt kaimiņu valsts pilsonību, jo tādā veidā viņiem nav vajadzīga vīza. komisijas eh, pilnvaras un eh, ceļa kartes pilnvaras un visa tā verifikācijas procesa pilnvaras ir neapšaubāmas. Protams, ka mums vajag uh, izdarīt spiedienu uz uh, dažām valdībām, un tad tām ir jādara viss, lai viņas sasniegtu noteikto standarts, bet valstīs, arī tajās valstīs, kad pat labam nekvalificējas bezvīzu režīmam, ir eh, novēroti eh, lieli sasniegumi. Un ja komisija pastāvīgi strādās pie saviem eh, novērtējumiem, un es mēģināšu pamat referenti arī uzstāt uz to, lai šie novērtējumi <clears throat> tiktu veikti katru mēnesi. Un šādi uzraugot procesu, mēs varam arī izdarīt spiedienu uz politiku konkrētajās valstīs, uh, Bosnijā un Hercegovinā. Hercegovinā. Um, arī tad cilvēki apzināsies, ka šis process norisinās. Un, un eh, tas laika periods starp pirmajām valstīm, kas kļūst par bezvīzu eh, režīmu kandidātēm, un tad eh, otrā viļņa valstis Tātad eh, pirmās būtu Bosnija un eh, Hercegovinina, un pēc tam otrajā, otrajā Vilnī tad būtu Kosova. Es gribētu, lai tā atstarp nebūtu pārāk liela. Paldies, priekšsēdētē. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un es atvainojos, eh, es jūs nejau nepareizi nosaucu. Es atvainojos, es uh, eh, baronas Latvārds kundze, es laikam nepareiz sajauc, no kuras valsts jūs esat. Lūdzu, kolēģis Munis. Paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet, ka šis ziņojums politiski būs ļoti nozīmīgs, bet eh, tikpat nozīmīgs tas būs arī tehniskā ziņā. Lai mēs labi paveiktu šo darbu, mēs nedrīkstam aizmirst par uh, Eh, šī ziņojuma tehnisko pusi. Tie ir divi jautājumi - Bosnija, Hercegovina un Albānija. Abas šīs valstis nav izpildījušas nosacījumus, lai saņemtu pagarinājumu eh, bezvīzu režīmam. Mēs nezinām, vai eh, šis saraksts ar prasībām tiks izpildīts. Tieši tāpēc mēs nevaram garantēt, ka šīs valstis varēs saņemt šo bezvīzu režīmu. Tātad Bosnijā, Hercegovinā, Albānijā ir viena problēma, bet otrs jautājums ir Kosova. Ir ļoti grūti uzsākt sarunas par ceļu karti šīs bezvīzu režīmu paplašināšanai. Mums ir šeit jārunā par atpakaļ uzņemšanas nolīkumiem ar teritoriju, kas nevar tikt uzskatīta par valsti. Manuprāt, ir pats par sevi saprotams, ka Mēs nevaram šeit runāt par tādu pašu attieksmi kā pret Eiropas Savienības dalību valstīm. Ja mēs runājam par Kosovu, tad, manuprāt, tas, kas mums būtu jāsaka, ir tas, ka Kosovas status saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un saskaņā ar ANO rezolūciju ir ļoti būtisks, un tieši tāpēc tas būtu jāiekļauj arī ziņojumā, ja mēs galu galā runājam par Kosovu. Manuprāt, trešais grozījums ziņojumā, ko ir sagatavojusi Pilsoņu brīvību komiteja, ir uh, labāks variants. Beigās tiek teikts, ka Kosovas status ir jāskata saskaņā ar ANO rezolūciju. Manuprāt, tas būtu daudz labāks variants, ja mēs runājam par šo grozījumu. Paldies Municas kundzei. Tagad došu vārdu mūsu kolēģim Lunečikam. Paldies priekšsēdētājiem. Es arī gribētu pateikties um, referentēji un arī um, pārējiem kolēģiem, kas ierosinājuši grozījumus. Es ļoti augstu vērtēju priekšlikumu projektu, ko saņēmām no Liba komitejas un uh, priekšlikums uh, no ārlietu komitejas. No man viedokļa raugoties ir ļoti svarīgi izveidot kopīgu redzējumu uh, visām Dienvidu Austrum Eiropas valstīm, un kā jau uh, Um, Baronēs Latvāra teica iepriekš, ja mēs paskatāmies uz laiku pirms 20 gadiem, tad cilvēki varēja ceļot no bijušās Dienvidslāvijas republikām brīvi gandrīz pa visu pasauli un gandrīz pa visām Eiropas Savienības valstīm. Un jaunie cilvēki, kuri zina, ka viņu vecāki varēja izmantot šo, šīs brīvības, un tagad viņiem tas ir liekts, mēs zinām, ka nacionālisms un ekstremālais nacionālisms dažās šajās valstīs joprojām ir liela problēma. Līdz ar to mm, ceļot ceļošanas brīvība un citu tautu un cilvēku iepazīšana, tīpaši e, jaunos gados, es domāju, varētu būtiski e, veicināt e, savstarpējo izpratni, sapratni un veicināt to, lai cilvēki pieņemtu arī atšķirīgos viedokļus un kultūras, kas atšķiras no tradicionālas kultūras tā kā, ja mēs iekļausim eh, visas eh, Dienvidu Austrumu Eiropas valsts šajā regulā, tad es un mūsu grupa, mēs ļoti augstu vērtēsim šādu soli. Tālāk par tekstu sīkāk. Es saprotu, ka Albānija un Bosnija Hercegovina ir iekļauta grozījumos, kā arī ierosinātajos tekstos, kas attiecās uz Kosovu tad es arī saprotu Latvortas eh, iesniegtos grozījumus, Es esmu bijusi Kosovā. Pagājušajā nedēļā es biju tur, un es esmu arī gatavojusi ziņojumu par Kosovu Eiropas parlamentam. Esmu tikusies ar daudziem cilvēkiem, runājusi ar viņiem, un es saprotu, ka ir ļoti svarīgi dot Kosovas iedzīvotājiem šo perspektīvu, šo cerību nākotnē, ka viņi tiks iekļaut šajā pakotnē un ka viņi varēs brīvi ceļot. Iekšlietu ministrs Baizetī kungs Prištinā man teica, nepārprotami norādīja, ka valdība gatavo savu tā saucamo ceļa karti ar ļoti skaidriem priekšlikumiem, kā izpildīt visas izvirzītās prasības, un tas attiecās arī uz citām valstīm. Tā kā es, es ļoti augstu vērtēju grozījumos ierosināto tekstu. Un, kā jau referenta teica, ir svarīgi dot šo signālu no Eiropas Savienības puses un no Eiropas parlamenta puses, jo īpaši, ka tā ir nākotne visiem šajā reģionā un nevis dažām atsevišķām valstīm. Un tehniski runājot, radīsies problēma tad, ja vienai vai divām valstīm šādas perspektīvas nākotnē nebūs, jo šo valstu pilsoņi centīsies iegūt kaimiņu valstu pilsonību. Tā kā, lai mēs skaidri zinātu, kas ir kas šajā reģionā, kurš ir kuras valsts pilsonis, tas mums ir ļoti svarīgi. Tas, ko teica mans Spānijas kolēģis, jā, es zinu, ka ne visas Eiropas Savienības dalība valsts ir atzinušas Kosovu, bet es gribētu teikt, ka ir bijuši arī citi gadījumi, kad valstis, kuras nebūtu ne visi ir atzinuši par neatkarīgām, ir spējušas izmantot šo uh, vīzu uh, procesu atvieglošanas uh, režīmu, kā piemēram Taivānas gadījumā. Tā kā es domāju, ka tieši Kosovas tautai tas būtu svarīgi. Es zinu, ka mēs visi nesam vienas prātis par Kosovas valstisko statusu, bet cilvēkiem, ir īpaši jaunajiem cilvēkiem, ir svarīgi saglabāt šo nākotnes perspektīvu, ka reiz viņi būs Eiropas neatņemama sastāvdaļa un ka viņi var brīvi ceļot pa šo kontinentu. Man ir viens lūgums, ja referenta piekrīt, vai mēs varētu lūdzu iekļaut uh, apsvērumu daļā. Jo, kā jau es teicu iepriekš, Kosovas valdība jau gatavo šo ceļu karti. Un ja jūs piekrītat, tad es ierosinātu apsvērumu daļā iekļaut teikumu, ka mēs atbalstām Kosovas iestāžu iniciatīvu izveidot ceļa kartu šai iniciatīvai. Un man ir viens jautājums komisijai, vai tāds lūgums. Jautājums par e, robežu kontroli starp Serbiju un Kosovu. Man šķiet, ka mums ir skaidri jāpasaka Serbijai, ka tieši tie paši kontrolas pasākumi ir jāpiemēro uz robežas starp Serbiju un Kosovu kā uz jebkuru citu uz jebkuras citas starptautiski atzītas robežas, jo pretējā gadījumā pastāvēs robežu kontrolas problēma. Tā kā tas būtu mans lūgums komisijai, vai jūs pieprasīsiet no Serbijas, lai tieši tie paši kontrolas pasākumi tiktu realizēti uz robežas ar Kosovu, kā tas ir uz citām starptautiski atzītām robežām. Un noslēgumā es gribētu noprecizēt tiem, kuri varbūt lasīja eh, BBC rakstu par manu vizīti Kosovā, kur tika citēts, it kā es būtu teikusi, mēs eh, Dienvidu Austrum Eiropas delegācija Eiropas parlamentā un ka tie, kas nav atzinuši Kosovu, to darīs. Nē, es teicu, es runāju tikai par sevi un par manu kolēģi no Zaļo partijas, un es nerunāju par Eiropas parlamenta delegāciju Dienvidu Austrum Eiropas valstīs. Es tā nekad nebūtu darījusi. Paldies! Paldies! Un tagad es došu pasaut kungām vārdu. Kolīgi. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu tikai pievienoties Lunačekas kundzei. Es vēlētos vēlreiz uzsvērt viņas pozīciju. Pirmkārt, mums ir pilnīgi skaidri jānosaka, ka galu galā mēs eh, esam piedzīvojuši līdzīgu situāciju gan Vācijā, gan Austrijā. 70. gados Miljoniem cilvēku no Ungārijas eh, brīvi varēja ceļot un dzīvot pie mums, un tas notika komunistiskā režīma laikā. Pašlaik tie paši cilvēki ir vienkārši ieslodzīti savu valstu robežās. Tas nav akceptējami, un es domāju, ka mums vajadzētu domāt politiski par šiem jautājumiem. Protams, ka mēs nevaram aizmirst arī tehniskās problēmas, kas ir saistītas ar drošību, taču pirmkārtām tas ir politisks jautājums. Tāpēc es eh, vēlreiz atbalstu Latfordas pozīciju. Otrs punkts, ko vēlējos minēt, arī runājot par drošības jautājumiem. Eh, Latvards kundze, mēs arī strādājam pirms desmit gadiem kopā iekšlietu komitejā, un ir, protams, ka mēs nenovērtējam par zemu šos drošības jautājumus. Taču, tad, kad mums roda šādas bāžas par drošību, tad mums eh, vissmagākās sekas izraisīs tieši destabilizācija šajā dienvidu austruma Eiropas reģionā. Es eh, uzskatu, ka ir pavisam destabilizējoši, ja mēs eh, vidustermiņā neiekļaujam šajā bezvīzu režīmā Bosniju Hercegovinu. Pagājušajā nedēļā biju Maķedonijā. Maķedonija ir valsts, kas šo standartu izpildīja īpaši labi. Taču, mani kolēģi, Maķedonijā pēdējo mēnešu laikā ir sācies šāds process. Tie cilvēki, kas var pieņemt Bulgārijas pilsonību, to dara, jo viņi vienkārši vēlas tādā veidā apiet šo vīzu režīmu. Līdz ar to šai valstī rodas ļoti daudz problēmu. Ja šādi procesi turpināsies, ja tāda sāksies arī Bosnijā Hercegovinā, tad es domāju, ka tas būs ļoti slikti šim reģionam. Es domāju, ka mums ir jādomā par šiem jautājumiem, jo tie ir saistīti ar drošību. Pēdējais, ko es vēlējos minēt, ir Kosova. Man ir jāsaka, ka esmu ēnu referents no savas grupas puses, darbojos pie šī jautājuma jau piecus gadus, un uh, var vienīgi teikt, ka kolēģi no valstīm, kas nav atzinušas Kosovu, kolēģi, jūs nedrīkstētu uzspiest savu vairākumu pozīciju visiem. Parlamentā ar 75% pārākumu mēs pieņēmām ziņojumu Šajā ziņojumā mēs pavisam skaidri teicām, ka mēs, kā Eiropas parlaments, veicināsim Kosovas atzīšanu. Mēs esam pavisam skaidri runājuši par Kosovas atzīšanu startautisko tiesību jomā. Daudzas valstis to jau ir darījušas, un tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu vismaz vienoties par to, ka uh, ir jāatzīst šo valstu viedoklis. Mēs, jūs nedrīkstat uzspiest mums savu mazākuma viedokli. Galu galā tas ir atsevišķas valsts jautājums atzīt vai neatzīt Kosovu, un tieši tāpēc tas neie, neietilpst arī vienprātības principos. 22 valstis uh, ir piekritušas Eiropas parlamentam, ir pieņēmušas šo lēmumu. Ir jāatcerās, ka Kosovas iedzīvotāji ir cietuši visvairāk no visām Balkānu valstīm. Tieši tāpēc mēs nedrīkstam viņus sodīt, tikai tāpēc, ka mēs Eiropas Savienībā nevaram vienoties. Galu galā šīs valsts iedzīvotāji jaunieši ir atkarīgi no mums, viņi vēlas iepazīstieties ar mūsu valstīm. Ir pavisam absurdi, ja mēs eh, mē, mēģinam atjaunot šo valsti, ja mēs tur ieguldam daudz līdzekļu, ja mēs esam tur izveidojuši Eiropas misiju, kas ir vislielākā no mūsu visijām un tajā pašā laikā mēs vienkārši ieslogam šos cilvēkus pavisam mazā teritorijā. Tas ir neakceptējami, un tāpēc es atbalstu Latvijas konzes grozījumu. Mēs nedrīkstam teikt, ka visi, kas izpilda spēles noteikumus, var, eh, var piedalīties šajā spēlē. Mēs Kosovu vispār neesam uzlaiduši uz laukumu, un viņi vispār nevar sākt pildīt šos noteikumus. Paldies Palsāta kungam! Tagad vārds tiek dots pirmajam priekšsēdētāja vietniekam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms gribētu teikt, ka mums ir līgums, un saskaņā ar līgumu komisija uh, konsultējas ar parlamentu par tās priekšlikumiem un lēmumiem šajā jomā. Referente Baronese Latvārda ierosina, ka attiecībā uz divām valstīm parlamentam būtu jāatsakās no savas prerogatīvas šajā situācijā. Es domāju, ka mēs nevaram pieļaut nekādus izņēmumus, jo mums ir līgums, uh, par e, šo institucionālo iekārtu un sadarbību, un tas attiecās uz visiem gadījumiem. Ja mēs uzskatām, ka šīs normas e, ir novecojušas un nevajadzīgas, tad mums ir jāceļ viss līgums. Tālāk par šo ceļa kārti. Katrā ziņā tā nav domāta kā diskriminācija attiecībā pret jebkādu no valstīm. Tajā tiek noteikti zinām parametri, kas jāievēro, lai varētu garantēt tiesisko drošību un paļāvību. Kā arī drošību valstīm, kuras atver savas robežas. Mēs zinām, ka pastāv noziedzības un terorisma draudi, kas arī ir jāņem vērā šajā vienādojumā. Tajā pat laikā, kā es teicu, ir vesela rīna tehniskie parametri, un mēs nevaram tos uzskatīt par diskriminējošiem. Tāpat mēs arī nevaram šeit runāt par ne, ne par kādu diskrimināciju, jo, ja kaut kas iztrūkst, kas būtu jānodrošina, lai uh, varētu panākt vīzu atcelšanu, tad noteikti es atbalstu komisijas priekšlikumu tādu, kāds tas ir. Paldies Pravērs kungam! Un tagad došu vārdu tālērkungam. Paldies, priekšsēdētāja! Es gribētu izteikt visdziļāko cīņu un respektu uh, baronesei Latvārdei par paveikto darbu. Man šķiet, ka viņa ir izdarījusi ļoti labu darbu, un es noteikti atbalstu šādu pieeju. Es tāpat arī atbalstu uh, Fajons kundzes ziņojumu no Liba komitejas. Tas arī ir ļoti labs dokuments, un mums tas būtu jāatbalsta. Bet es gribētu noprecizēt un vaicāt komisijai, kā pēdējos mēnešos, četros, piecos mēnešos ir tikuši pieņemti lēmumi, jo mēs visi zinām, ka jūlijas sākumā kad komisija ierosināja eh, ļaut mm, bezvīzu ceļošanas iespējas eh, pilsoņiem eh, no bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas, Montenegro un Serbijas, tad tikai bijusī Dienvidslāvijas republika Maķedonija bija izpildījusi visus prasības, ko pirms tam bija izvirzījis komisija savā ceļkartē. Tāpat mēs zinām, ka komisija nolēma pievienot tā saucamajam Baltajam sarakstam Montenegro un Serbiju. Kaut arī tās nebija izpildījušas komisijas noteiktās prasības uz to brīdi. Bosnija un Hercegovina un Albānija arī nav izpildījušas noteikto, un tā rezultātā tās nav iekļautas 15. jūlijā sagatavotajā komisijas priekšlikumā. It īpaši, kas attiecās uz Bosniju Hercegovinu komisijas, priekšlikums jau saņēma kritiku no šī reģiona, norādot, ka tas varētu uh, sarežģīt konstitucionālās reformas šajās valstīs, kā arī varētu veicināt tālāk Bosnijas un Hercegovinas sadrumstalošanos. Jautājums, vai komisija mums varētu paskaidrot, pēc kāda principa viņi izvēlējās dažas no Rietumu Balkānu valstīm, kuras nav izpildījušas izvirzītās prasības e, savā 15. jūlija priekšlikumā, un citas izslēgt no šī priekšlikuma? Es domāju, tas ir ļoti svarīgs politisks jautājums. Un kad mēs runājam par kritērijiem, jā, kritēriji ir jāaizpilda, bet tad tie ir jāaizpilda visiem vienādi. Bet šeit mēs redzam izņēmumus attiecībā uz Serbiju un Montenegro, kuras neizpildīja visas prasības, bet tika iekļautas priekšlikumā par valstīm, kurām atcelt vīzu režīmu ieceļošanai Eiropas Savienības dalību valstīs. Kas bija par pamatu šādam lēmumam? kādēļ Bosnija, Hercegovina un Albānija ne, nesaņēma tādu pašu iespēju ziņot par panākto progresu e, septembrī, piemēram, kā tas attiecās uz pārējām divām valstīm, kā Serbija un Montenegro. Tas ir vienkārši jautājums, kāpēc komisija neredzēja iespēju attiecināt tādas pašpiekā uz Antīgu, Bahamas, uh, Seišeļu salas un citas valstis, kuras ar nosacījumiem, ar, ar, ar atsevišķiem nosacījumiem tika iekļauts to valsts sarakstā, kur pilsoņiem vīza iebraukšana Eiropas Savienībā nav nepieciešama. Es uzskatu, ka mūsu priekšlikumi un, un tas, tas virziens, ko ierosināja uh, barones Latforde, labo šo politisko kļūdu kas tikusi pieļauta. Un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai vēl tālāk nesašķeltu Rietumu Balkānus. Bez tām komisijai ir jāsaprot, ka tā saucamie tehniskie lēmumi ļoti bieži var radīt milzīgas politiskas sekas, kā tas ir bijis šī gadījumā. Tā kā es gribētu dzirdēt atbildus savu jautājumu, jo acīm redzam tik pieņemts politisks lēmums vienus, kas kritērijas neizpilda, iekļaut sarakstā, un citus, kas kritērijas neizpilda, neiekļaut sarakstā. Un es ierosinu ieturēt to kursu, ko ierosinājusi barones Latvārde. Paldies Tālerkungam. Un tagad došu vārdu Paks kundzei. Priekšādētāji, es uh, ļoti labprāt pievienotos Latvardas kundzes priekšlikumiem. Es tikko esmu ieradusies no Bosnijas, un uh, man jāsaka, ka situācija Bosnijā nav tāda, ka visi, visas prasības būtu izpildītas. Taču tehniskie nosacījumi līdz pat biometriskajām pasēm ir izpildīti, un tieši tāpēc es uh, gribētu teikt, ka šeit, uh, mums tāpat kā Melkalnē un Serbijā, uh, uh, būtu jāsaka, ka kāpēc gan nevar iekļaut arī Bosniju, Hercegovinu un Albāniju. Manuprāt, tas ir netaisnīgi, manuprāt, politiski tas ir pilnīgi nepareizi, un tieši tāpēc mums vajadzētu pie, pievienoties tam, ko ir uzrakstījis Latfordas kundze. Mums visiem vajadzētu par to iestāties. Ja mēs runājam par Kosovu, es pilnībā piekrītu, ka uh, Kosova nedrīkst būt pilnībā izslēgta no šiem procesiem. Mums ir jāatcerās par tesolnikiem. Ja mēs vēlamies, lai Kosovā valdītu miers, tad uh, mums ir jāpalīdz Kosovai, mums ir jāpalīdz viņiem izpildīt tos nosacījumus, ko mēs esam viņiem uzlikuši. E, es iestājos par to, lai mums nebūtu divējādi mēri. Tieši tāpēc es uzskatu, ka Latvārdas kundze ir iz, uzrakstījusi izcilus grozījumus, mums visiem vajadzētu būt pietiekami gudriem un tos atbalstīt. Paldies Pakas kundzei, tagad dodu vārdu Tanuka kungam. Paldies priekšēdētāji. Savas grupas vārdā es apsveicu komisijas eh, priekšlikumu eh, Maķedonijas, Serbijas un Melnkalnes eh, bezvīzu režīmam. Es domāju, ka mm, tādējādi mēs varētu tikt galā ar Dienvidslāvijas problēmu. Par tā kā es būšu pastāvīgais referents par Melnkalni, tad es noteikti vēlētos apsveikt šos procesus. Es domāju, ka Melnkalnē galu galā vajadzētu kļūt ar pilntiesīgu uh, dalību valstī. Tieši to pašu es vēlētos piebilst arī par Maķedoniju un Bosniju Hercegovinu. Par Albāniju un Bosniju Hercegovinu es nevaru pievienoties Latvērdas kundzei. 2004. gadā mēs paplašinājām Eiropas Savienību un līdz ar to uh, nevarēja iestāties Rumānija un Bulgārija. Es domāju, ka mums uh, vajadzētu piemērot tādu pašu procedūru uh, Rietumu Balkāniem. Gal galā šīs valstis ir ļoti atšķirīgas arī nosacījumi izpildē notiek atšķirīgi. Šeit ir ļoti daudz dažādu nosacījumu, tie tās ir gan biometriskās pases, gan cīņa pret organizēto noziedzību, cīņa pret korupciju. Tieši tāpēc mums tas viss būtu jāņem vērā šajos ļoti delikātajos bezvīzu režīmu piešķiršanas nosacījumos. Un, protams, ka mums bezvīzu režīmu nedrīkstētu piešķirt tām valstīm, kas šos nosacījumus pilda lēnu. Uh, Par Kosovu ne visas valstis ir atzinušas šīs eh, teritorijas suverenitāti. Latvārdas kundze ir taisnība, ka šie pašreizējie nosacījumi, ko atbalsta komisija, patiešām eh, radīs problēmas Kosovā. Uh, Jo Kosovas iedzīvotāji centīsies iegūt Serbijas pases, tāpat kā moldovieši cenšas iegūt Krievijas pases vai citu valstu iedzīvotāji vēlas iegūt Rumāņu pases. Eh, bet paša tirzniecība tomēr nedrīkstētu kavēt mūsu nosacījumu izpildi. Tieši tāpēc es kopumā atbalstu komisijas priekšlikumus un es arī attiecīgi balsošu. Paldies. Paldies Tanaka kungam. Tagad dodu vārdu Vaigela kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pievienoties eh, visiem tiem, kas eh, kopumā atbalsta procesu. Tātad bezvīzu režīma piešķiršanu Rietumbalkānu valstīm. Principā es uzskatu, ir nepareizi, ka mēs eh, novelkam līnijas starp šīm dažādajām valstīm. Tomēr tas ir izvērtējums, kas balstās uz reālu politiku. Komisija savu vērtējumu ir balstījusi tieši uz šādiem nosacījumiem, un šī ceļu karte, kas ir izveidota, manuprāt, ir akceptējama. Tāpat uzskatu, ka ir svarīgi, lai vīzu režīma atvieglošana tiktu skatīta plašākā mērogā. Šeit ir runa par cilvēku brīvībām, te ir runa par politisko brīvību. Es piekrītu Poselta kungam. Viņš runāja par brīvību, kas tika iedūta, iegūta pirms 25-30 gadiem bijušajā Dienvidslāvijā. Un tāpēc ir pilnīgi absurdi, ka mēs šīs valstis, kas tagad ir izveidojušās no jauna, vēlamies vērtēt pēc citiem kritērijiem. Es uzskatu, ka Eiropā ir pietiekami daudz policeisku un cita veida pasākumu, lai mēs vēl vēlētos ieviest jaunus migrācijas noteikumus, lai varētu kontrolēt migrāciju no šīm valstīm. Piemēram, esmu pieredzējis to, ka divas manas asistentes tika ļoti rūpīgi pārbaudītas no Beļģijas varas iestāžu puses. Proti, tika pārbaudīts, vai šīs e, sievietes šeit ir dzīvojušas nelegāli vairākus gadus. Es to uzskatu par pilnīgi nepieņēmāmu, un tāpēc es vēlētos vērsties pret šādiem pasākumiem. Manuprāt, mums ir pietiekami daudz normālu pasākumu, ar kuru palīdzību mēs eh, varam kontrolēt šos cilvēkus, kas nāk no Dienvidaustrum Eiropas valstīm. Es nedomāju, ka mums vajadzētu obligāti saistīt Kosovas atzīšanu ar vīzu režīmu atvieglošanu. Mēs nevaram uzskatīt eh, šo jautājumu par saistītu. Šīs problēmas ir pilnīgi atšķirīgas. Es uzskatu, ka šeit Eiropas parlamentā mums vairēt, vajadzētu vairāk rūpēties par to, lai Kosova izpildītu pamat nosacījumus turpmākai attīstībai, lai tiktu nodrošināta normālā dzīve šajā valstī dažādu tautību cilvēkiem. Tādējādi mēs nodrošināsim arī normālākas kaimiņa attiecības šajā reģionā. Ja mēs runājam par Bosniju Hercegovinu, es vēlētos pievienoties tiem, kas norādīja uz kādu fenomenu, proti pašu tirdzniecība. Šīs fenomens ir ļoti bīstams, ja to sāk uzskatīt par pilnīgi normālu lietu. de äh, Vergangenheit äh, jagt. Also wir haben zum Beispiel äh, ein, eine, eine sonderbare Situation mit dem Wahl in, äh, in Kroatien immer wieder, wo, wo Es gribētu atgādināt par uh, Horvātiju, Šeit pilnīgi citas valsts iedzīvotāji ir spējīgi pieņemt lēmumus par uh, Horvātijas parlamentu, proti ievēlēt cilvēkus, kas viņiem šķiet piemērotāki. Šīs problēmas ir ļoti smagas, tās var izraisīt veselu virkni citu problēmu, un tādējādi tās var kļūt arī par Eiropas Savienības problēmām, ja šī prakse izplatīsies un tiks akceptēta. Kopsavilkumā es uzskatu, ka komisija ir uz pareizā ceļa. Es atbalstu vīzu režīmu atvieglošanu un, manuprāt, mūsu referenti no mūsu komitejas ir pietiekami augstas kvalitātes un arī no pilsoņu brīvību komitejas ziņojuma sagatavotāji ir pietiekami spējīgi. Liels paldies! Tagad došu vārdu Kovāčika kungam. Un es vēlētos atgādināt eh, pārējiem runātājiem, lai viņi eh, izsakās īsi, jo savādāk mēs eh, iztērēsim mums atvēlēto laiku. Paldies, priekšsēdētāji! Runājot par parunas Lutfords priekššu, mēs visi piekrītam, ka Rietumu Balkānu um, pilsoņiem ir jābūt dialogā ar mums, un es pats nāku no valsts, kas ilgu laiku bija noslēgta, un tad, kad mēs sākām sarunas ar Eiropas Savienību, mēs bijām melnajā sarakstā, un mēs darījām daudz, lai pārliecinātu mūsu partnerus par to, ka mēs spējam panākt, eh, gūt panākums, uh, un mēs ceram, ka eh, šī pati doma tiks attiecināta arī uz Rietumbalkānu valstīm. Un es tikai gribētu eh, komentēt, eh, runājot par bijušo Dienaslāvijas republiku Maķedoniju. Ir arī citas problēmas kas ir saistīts ne tikai ar vīzu režīmu vai ar uh, iestāšanos Eiropas Savienībā. Es domāju, tad, ja Maķedonijas valdībai būs lielāka politiskā griba, tad valdība varēs uh, atrisināt šīs problēmas, un tas nedestabilizēs valsti. Mēs atbalstām komisiju um, saistībā ar, be, ar bezvīzu režīmu, un es pateicos par uzmanību. Paldies! Un tagad uh, vārds uh, Kačī kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu uzteikt Barnes Latfordu par uh, viņas darbu. Tas ir liels solis uz priekšu īpaši saistībā ar bijušo un eh, tag, bijušajām tagadējām debatēm šajā komitejā. Mēs tādā veidā harmonizējam Eiropas iestāžu centiens. Un pirmo reizi ir tā, ka mēs radām šo vajadzīgo dinamiku. Tas nav pašsaprotami. Un eh, lielākais ieguldījums šajos priekšlikumos ir tas, ka uh, Es citēju, ka komisijas eh, vērtējumam vērtējums ir jādara zināms Eiropas parlamentam un padomēji un visām valstīm, uz kurām tas attiec. Es domāju, tas ir tas, kas mums vajadzīs. Tad, kad mēs runājam par um, diskrimināciju, tad skaidrs, ka Bosnija un Hercegovina un Albānija tiek diskriminētas attiecībā pret Serbiju un Melnkalni. Serbija un Melnkalne Uh, uh, Bosnija un Hercegovini un Albānija ir solījušas izpildīt pienākums, kurus ir uh, arī solījuši izpildīt Serbija un Melnkalna, un tāpēc šīm abām valstīm, Bosnija un Hercegovina un Albānija, jābūt iekļautai pašā sarakstā, kur Serbija un Melnkalna. Šajā komitejā un citās komitejas Eiropas parlamentā un Eiropas komisijā notikušās diskusijas varētu sniegt ieguldījumu Albānijas un Bosnijas Hercegovinas uh, valdību diskusijās. Es gribētu atgādināt, ka nākošgad apritēs 15 gadi kopš kara sākuma Bosnijā un Hercegovinā un 15 kopš, kad Daytonas konstitūcijas. Un e, mēs šo konstitūciju virzījām, un tas ir tas iemesls, kāpēc šīs valstis nevar e, izpildīt šīs prasības, un tāpēc tas ir mūsu pienākums šīm valstīm dot iespēju pierādīt to, ko viņas var, un palīdzēt viņām izpildīt to pienākums. Un es e, tikai vakar atgriezos no Bosnijas, un noskaņojums valstī nav pārāk labs. Un es uzskatu, ka šodienas debates, pieņemot šos grozījumus, ļaus uzlabot politisko situāciju Bosnijā un arī visā reģionā, un tas ir mūsu pienākums. Tā pašā laikā, kad mēs runājam par Kosovu, mēs nevaram ignorēt Kosovu. Kā jau tika sacīts, vienīgais risinājums, vienīgais ilgtermiņa risinājums Kosovas tautai ir saņemt uh, kaimiņu valsts pilsonību. Un tas izjauks uh, valstisko līdzsvaru šajās valstīs. Un mēs nevaram to pieļaut atkal. Mums vienkārši ir jāpavar durvis, jādod šīm valstīm iespēja, un mums jābūt nopietniem, un arī mums jāizmanto ir netradicionāls metodas. Un mēs nedrīkstam pieļaut tādu situāciju, kas jau norisinājās pirms vairākiem gadiem. Un uh, mums vajadzīga, ja es tā varētu teikt, pozitīvā diskriminā, diskriminācija. Mums šajās valstīs jārada politiskais spiediens, lai, lai tās varētu sasniegt ne, nesasniedzamo to, ko pieprasa komisija. Un tāpēc es noslēgumā gribētu sveikt baronesi par viņas darbu, un es gribu arī sacīt, ka es esmu lepns par Eiropas parlamentu kā iestādes lomu un mūsu afet komitejas lomu par mūsu darbu pateicoties kuram tiek ražot, eh, tiek eh, noteikts labā, tik eh, veidot labāku situāciju visām valstīm, un tā ir mūsu atbildība. Mums jāatgādina mums visiem un arī visām citām iestādēm, kas notika pirms 15 gadiem Rietumbalkānos. Mums ir jāizvairās no šīs situācijas atkārtošanās. Paldies! Paldies, Kačina kungs! Un tagad uh, vārds Korats Bilden kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties uh, uh, par to, ka es no uh, Eiropas Tautas partijas tiku uzņem šeit kā uh, kā ēnu referentu, un paldies arī Taņai Sārai par ļoti labo sadarbību un es varu tikai piekrist tam, ka ir ļoti svarīgi pātrināt vīzu liberalizācijas eh, procesu visām valstīm um, reģionā, vai tas būtu no Salonika perspektīvas vai no Eiropas perspektīvas, un šajā procesā jāiesaista arī Kosova saistībā ar tās īpašo tiesisko statusu. Un es lūgtu uh, komisiju, kā arī raksta Sāra savā eh, grozījumā, lai lēmums tik pieņems pēc iespējas ātrāk. Es e, strādāju Bosnijā sešus gadus, un es e, strādāju, e, dzīvoju tur ļoti ilgi, un tie cilvēki, e, kurus es tur pazīstu, viņas, viņi jūtas noslēgt no vispārējās pasaules, viņi jūtas kā cietumnieki. Albānijas un Bosnijas uh, varas iestādes varētu īstenot tos standartus, un mums nevajag viņus padarīt par grēkāžiem. Es domāju, ka mēs nedrīkstam uh, pieļaut tādas lielas uh, atšķirības attieksmē pret šīm valstīm. Mēs nedrīkstam uh, likt cilvēkiem vilties viņu cerībās. Kāpēc mēs oficiāli tā populistiski uh, visiem, uh, visus ieliekam vienā sarakstā līdz 1. janvārim, tiks izpildīt šie standarti, bet uh, tad mēs pieliekam zvaigznīti, kur skaidri redzams, ka mēs neticam, ka viena valsts izpildīs šīs prasības. Un mums jāraugās uz šo ļoti svarīgo politisko jautājumu realistiski. Un es domāju, te nav nekāds atšķirības starp afetu un lībi. Mēs runājam par cilvēkiem, kuriem būs vai nebūs vajadzīga vīza. Ja mēs gribam pātrināt šo procesu, mums vajag izdarīt spiedienu uz valdībām. Izdariet jūsu mājas darbu, izdariet to, ko jūs solījāt. Un ir pavisam nedaudz palicis, kas vēl jāpanāk. Uh, Mums vienkārši skaidri jāpasaka, mēs esam Bosnijas tautas pusē, mēs strādājam ar Bosnijas varas iestādēm, lai īstenotu šos kritērijus. Neslēpsim to. Tā te ir runa par Eiropas Savienības ticamību. Es tiešām ceru, ka mēs eh, sasniegsim eh, šīs eh, rezolūcijas pieņemšanu Bosnijas tautas labā. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies saka priekšsēdētājs. Un tagad vārds Kirilova kungam. Un eh, tagad es uh, nododu priekšsādātāju amatu provērs kungam. Es domāju, saka Kirilova kungs, mēs esam uh, panākuši vienošanos starp dažādu komisiju, komiteju lēmumiem. Um, ar komisiju arī ir uh, zināmas, zināms sarežģījumi. Mēs dzirdējām, ka bija runa par, uh, par uh, kritēriju sasniegšanu Albānijā, Bosnijā, Hercegovinā nākošgad. Es domāju, ka būtībā mēs tuvojamies uh, labam politiskam risinājumam un arī principu uzturēšanai. Un tas ir ļoti svarīgi, jo tādā veidā arī citas valstis izpildīs eh, atlikušos kritērijus. Man ir divi komentāri par eh, mana kolēģa Poselta izteikumiem. Es domāju, ka um, šis lēmums par vīzām bija mazliet, mazliet pārsteidzīgs, tomēr ir runa par cilvēkiem un līdz ar to es to varētu arī atbalstīt. Mums jādod cilvēkiem perspektīva arī saistībā um, ar viņu iespējām nākotnē. Runājot par politisko pusi, te ir mans otrs komentārs. Uh, Bija runa par lielām problēmām Maķedonijā, jo cilvēki pieprasījuši Bulgārijas uh, pilsonību. Patiesībā uh, tas jau bija ļoti, šī, šī situācija bija jau ļoti sen. Ir tūkstošiem pieprasījumu no, no Maķedonijas puses. Cilvēki tad pierāda, ka viņiem ir, ka viņiem ir eh, Uh, bulgāru izcelsme. Tāda pati bija uh, situācija uh, starp Vāciju un Rumāniju. Kāpēc Maķedonijā tas rada problēmu? Mēs to varam arī citreiz apspriest, jo būtībā te ir runa par nacionālismu. Pagājušajā nedēļā es Strasbūrā redzēju uh, Eh, situācija, kad, trīs, eh, ka uz trim mēnešiem tika ieslodzīta eh, jauna sieviete, tāpēc vien, ka Tāpēc vien, ka viņi tikai šajā gadā bija iegūst pilsonību. Šādas problēmas var rasties. Paldies. Un tagad vārds. Kukani kungam. Ďakujem pekne. Jedna krátka všeobecná poznámka. Aj táto naša. Pavisam īsa piezīme no manas puses. Šīs dienas diskusijas norāda uz to, ka mūsu viedoklis ir tāds, ka vīzu jautājums Rietumu Balkānu cilvēkiem, protams, ir ļoti būtisks. Pašreizējā situācija šajā reģionā ir jāmaina. Tas ir ļoti būtiski arī tāpēc, lai mēs saglabātu savu nopietnību šo, šī reģiona cilvēku acīs. Mums ir jāsaglabā Uh, Eiropas perspektīvu šiem cilvēkiem ir jānodrošina, lai viņi uzskatītu iestāšanos Eiropā par vērtīgu ieguvumu. Uh, Ir jāatcerās, ka politiskā situācija vēl ar vienu ir ļoti jutīga. Šeit ir runa par diskrimināciju, ir jāatcerās, ka šiem cilvēkiem ir bijis ļoti ilgi jāgaida. Protams, ka mūsu viedoklis nevar būt vienāds, taču ar šo lēmumu mēs nerīkstam kavēties. Lēmums ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Es vēlētos teikt, ka Lutfords kundzes atzinums ir labs, sagatavotais teksts ir reāls, līdzsvarots. Šeit nekas nav aizmirsts, nav aizmirsts neviens cilvēks šajā reģionā. Es uzskatu, ka tas ir reālākais, ko mēs varētu pieņemt eh, pašreizējā situācijā. Es atkārtošu, mēs nedrīkstam diskutēt tik ilgi, lai mēs, līdz mēs nonāksim lī, līdz vienprātībai. Tas radītu tikai negatīvas sekas Rietumu Balkānu cilvēkiem. Uh, Tāpēc es eh, varu pilnībā atbalstīt eh, Lūtfordas kundzes atzinumu. Lielas paldies! Tagad pēdējais, kas vēlējās izteikties. Konēlis kundze. Paldies! Es vēlētos atbildēt tiem, kas atbalsta komisijas priekšlikumu tā pašreizējā redakcijā. Lielākā daļa no šiem cilvēkiem saka, ka Latvārdas priekšlikums ir uh, nodrošināt eh, bezvīzu režīmu visām Rietumu Balkānu valstīm vienlaicīgi. Bet tā nebūtu nav. Šis eh, priekšlikums ir ļoti līdzsvarots. Īsnībā ir tikai viena valsts, kas izpilda standartus, un ir četras valstis, kas to nav izdarījušas. Komisijas priekšlikumā ir patvaļīgi iedalīta šīs valstis, tad divas valstis pret divām valstīm. Latfordas kundzes grozījumi to labo. Viņa vienādi attiecas pret eh, šīm četrām valstīm, kas nav izpildījušas standartus. Šīs valstis varēs iegūt bezvīzu režīmu tikai tad, kad šie standarti būs izpildīti. Tieši tāpēc es vēlētos atbalstīt Lafordas kundzes priešlikumu. Es atbalstu arī viņas eh, teikto paskaidrojumā, ka ir vajadzīgs ikmēneša izvērtējums pār valstu progresu standartu ievērošanā. Tādā gadījumā šī pieeja būtu laba un integrēta, un tā teiktos uz visiem Rietumu Balkāniem. Tas ir tieši tas, kas mums ir vajadzīgs. Lielas paldies! Tas nozīmē, ka mūsu debatas ir beigušās, un došu vārdu komisijas pārstāvam. Uh, bonjour! Um, uh... Labdien! No komisijas puses Es varu vienīgi jums atgādināt, ka mēs tiešām atbalstām šīs diskusijas jūsu komitejā un mūs priecē um, tas, ka parlamentā mūsu kom komisijas priekšlikums izraisa lielu interesi. Um, viceprezidents Baro kungs uh, Strasbūras plenāra sesijā pirms uh, neilga laika arī prezentēja komitejas vadlīnijas, komitejas galvenās pieejas, un jūlijā mēs e, pieņēmām savu pieeju attiecībā uz Rietumbalkānu valstīm, un es izteikšos pavisam īsi, un es vienkārši atgādināšu mūsu pieejas pamatprincips un arī atbildēts ļoti precīziem jautājumiem, kas šeit tika uzdoti no jūsu komisijas, pu, komitejas puses locekļiem, no jūsu komitejas locekļu puses. Tātad komitejas priekšlikums e, ir daļa no vīzu kopējās politikas, un tas e, norāda uz to, cik liela nozīme ir Rietumbalkānu valstīm Un eh, būtībā tas ir pirmais priekšlikums eh, kopējās vīzas eh, politikas ietvaros, kas attiec uz visu reģionu. Desmit gadu kopīgās politikas laikā tas ir, tā, šī ir pirmā reize, kad notiek šād, šāds process, un tas ir sarežģīti, jo arī no tehniskā viedokļa. Taču pirmo reizi eh, šis teksts ir vienkāršs, kaut arī runā par svarīgu politisku jautājumu eh, par vīzu, bezvīzu režīmu piešķiršanu valstīm Rietumu Balkānu reģionā. Un tādā veidā mēs iestājāmies par skaidru procesu. Tātad eh, skaidrs, ka mēs iestājamies vispirms par bezvīzu režīmu ieviešanu trijām valstīm. Un tas attiec uz valstīm, kas pavisam drīz izpildīs šo procesu. Baro kungs bija pavisam skaidri izteicās par to, ka komisija nākošgad um, piedāvās priekšlikumu šī procesa noslēgšanai arī attiecībā uz citām valstīm. Es jums gribētu atgādināt, kāda ir mūsu iedibinātā metode attiecībā uz Rietumbalkānu valstu bezvīzu režīmu. Vispirms politika ir pavisam skaidra. Mums ir eh, Saloniku secinājumi, kas apliecina reģionālo pieeju attiecībā uz vīzām un kas arī saista vīzu liberalizāciju ar lielajām reformām attiecībā uz brīvību, migrāciju un drošību. Mēs uh, izmantojām pakāpenisku pieju. Mēs esam īstenojuši uh, vīzu atvieglojumu uh, procedūru sākot no 2007. gada Šī procedūra ir paredzēta kā, <clears throat> uh, kā iespēja samazināt migrācijas riskus, un tā ir labi līdzsvarota pieejama. Kā jūs zināt, šis jautājums mums ir svarīgs. Un pēc tam, lai tiešām uh, šim procesam, šim vīzu liberalizācijas procesam piešķirtu politisku nokrāsu. Un visi cilvēki zina komisijā, ka tas ir svarīgs politisks solis attiecībā uz šo valstu pilsoņiem. Mēs iesaistījāmies struktūrālā dialogā, kur mēs pavisam skaidri izvirzījām savas prasības. Es jums detalizētāk par to nestāstīšu tās bija tādas tehniskas prasības, taču tas nenozīmē, ka mūsu gala mērķis nav pietiekoši politiski skaidri definēts. Tā ir skaidri izteikta struktūra, kas attiec uz visām valstīm reģionā. Un uh, tā mēs arī varam novērtēt uh, šo valsts progresu, kas ir atšķirīgs. Vienā valstī vairāk, citā mazāk. Un galvenais mērķis šim procesam bija pātrināt drošības uh, uzlabošanos un uh, tiesību telpas uzlabošanos. Mēs ļoti cieši sekojām šim procesam 2008. gada janvārī mēs sākām uzraudzīt e, visu šo šī reģionu valstu progresu šais jautājumos, un mēs esam arī apstiprinājuši šo, e, šīs sekmes e, savos novērtējumos. Mēs esam arī īstenoši misijas ar dalībvalstu ekspertiem Mēs esam arī novērtējumu misijas īstenojuši, un mēs esam raudzījušies konkrētās valstīs uz vietas, kāda ir situācija. Un tādā veidā mēs arī nodrošinām nopietnu pieejumu šim progresam. Nu, tad jautājums eh, bija, kā komisija ir izvēlējusies, kuras valsts iekļaut, iekļaut kurā sarakstā. Un tā tad tur bija runa, ka mēs esam uh, neobjektīvi izvēlējušies trīs valstis vienā sarakstā un divas citā. Mēs esam izmantojuši konkrētus kritērijus un, un komisijas novērtējumu, novērtējumu atzina arī visas dalībvalsts padomē un to novērtējumu atzina arī pašas uh, Rietumbalkānu reģionu valstis. Un skaidrs, ka ir prasība, lai visas, eh, visi ceļa kartē iekļautie kriteriji tiktu izpildīti. Līdz ar to tā nebija tāda patvaļīga izvēle no mūsu puses. Mēs novērtējām šīs valstis uh, Eh, kāda ir sinerģija, kāds ir din, kāda ir dinamika un būtībā visu mēs izvērtējam, vienkārši vajadzēja uh, izvērtēt dažus pasākumus un eh, uz uh, papīra divas valstis apstiprina, ka viņas uh, strādā noteiktajā virzienā. Un oktobra vidū mēs īstenosim misijas, kas tad uh, secinās, vai ir izpildīti visi ceļa kartē iekļautie kritēriji. Un līdz ar to mēs esam uzskatījuši, ka Albānija un Bosnija un Hercegovina ir spēruši nozīmīgus soļus Eh, tā dialoga ietvaros, kas mums bija eh, bezvīz režīma, liberaliz, eh, bezvīz režīma iekļaušanai, īstenošanai. Taču vēl ir pasākumi, konkrēti pasākumi, kas ir jāveic, un tad mēs savukārt pārbaudīsim, vai tas ir izdarīts, lai tiktu izpildīti visi noteiktie kritēriji. Protams, mēs varam uh, Eh, politiski pieņemt, ka tas, kas ir izpildīts, ir pietiekams. Kaut arī mēs esam eh, pavisam detalizēti noteikuši kritērijus, nu tad tā būtu tāda politiska izvēle. Taču mums ir jāņem vērā, kāds nākotnē būs šāda, eh, kādas būs nākotnē šāda lēmuma sekas. Un kopā uh, ar jums, ar dalību valstīm. Mums tad rodas jautājums, vai, vai, vai mēs eh, ieviešam bezvīzu režīmu konkrētām eh, valstīm, vai mēs ļaujam viņām neizpildiet zināmas kritērijas. Mēs, bet mēs esam noteikuši kritērijus, mēs zinām, ka tie nes augļus, un mēs esam arī pātrināši visas reformas, Rietumu Balkānu valstīs, bet tā ir mūsu kompetence arī izvērtēt, vai mēs gribam detalizēti vērtēt konkrētās valstis, paturot prātā arī konkrētos politiskos mērķus, kas mums ir. Un komisijas priekšlikums manā skatījumā ātaino šo līdzsvaroto pieeju Un tādā veidā mēs arī paužam savu politisko vēlmi virzīties tālāk un noslēgt šo procesu ar jaunu priekšlikumu, tad, kad tiks izpildīti visi noteiktie kriteriji no visu Rietumbalkānu reģionu valstu puses. Ar lielu interesi mēs lasījām parlamenta ziņojumu, kurš apliecina Eh, šī jautājuma svarīgumu un, un es vēlreiz jums varu pateikt, ka mēs esam ļoti gandarīti par parlamentu lielo politisko atbalstu šajā jautājumā. Neskatoties uz to, es gribētu jums atgādināt, ka mums jau ir pieredze ar šo uh, zvaigznīti, tad attiec uz, tas attiec uz Rumāniju 2001. gadā. Toreiz bija komisijas ziņojums, tas bija daudz uh, mazāks, uh, mazāk detalizēts nekā tas, kas ziņojums, kas mums ir tagad. Toreiz šis ziņojums netika publicēts, taču pamatot, pamatojoties uz šo ziņojumu, pati padomi nolēma Uh, paņemt, noņemt šo zvaigznīti nost, ja un līdz ar to ļaut Rumānijas pilsoņiem ievies šo bezvīzu režīmu. Un šķiet, ka tagad parlaments neatbalsta šo juridisko pieeju. Un tagad es atbildēšu dažiem jautājumiem, ko ir uzdevuši deputāti. Runājot par robežu līnijas kontroli starp uh, Serbiju un Bosniju. Starp Bosniju un Kosovu, atvainojiet. Starp Serbiju un Kosovu. Tāda mums ir bijuši, mēs esam parakstījuši starp Euraks un Serbu val, eh, val, valdības iestādēm uh, Nu, nolīgumi, kuros ir izteikti, kuros ir pa, pavisam skaidri kritēriji, kāda jāizpilda šīm eh, robežu pārējais punktiem. Un uh, oktobra vidū mēs pārbaudīsim, vai šie kritēri ir izpildīti. Standarti visiem ir vienādi, arī drošības prasības visiem ir vienādas, un tātad mūsu pieeja arī visos gadījumos ir vienādi. Par jautājums par e, jautājums par mazo, par mikrovalsti un par atteikšanos no vīzu režīma, par kur mēs runājam Libe komitejā. Tas ir pavisam cits konteksts, jo komisija jau 2006. gadā konstatēja, ka šī mikrovalsts ir izpildījis kritērijus, lai tiktu iekļaut pozitīvie sarakstā. un lai simtprocentīgi nodrošinātu atbilstību visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, mēs secinājām, ka bija svarīgi ieviest bezvīzu režīmu ar Eiro, starp Eiropas Savienības valstīm un trešajām valstīm. Taču Balkānu valstu konteksts ir pavisam citāds. mēs te runājam par valstīm, kurām eh, perspektīvā pastāvēja iespēja iekļauties Eiropas Savienībā, tas šis viedoklis jau tika pausts vairākas reizes. Šādā kontekstā komisija uzskata, ka nav vajadzīgs īstenot šādu uh, līgumu pēc tam, kad tika publicēts, publicēt šādi no, nodomi. Bet šeit situācija pavisam citādi. Balkānu valstu uh, iestāšanās process perspektīvā pieprasa pavisam citu pieju vīzu liberalizācijas procesam pavisam citu, ne tādu, ko mēs esam piemērojuši mikrovalstīm. Un tad eh, pēdējais komentārs no manas puses ir saistīts ar eh, komentāru, ko ir sacījuši vairāki jūs komitejas eh, biedri par šo pasu iegūšanu kriminālu, eh, pasu iegūšanu kaimiņu valstīs. Mēs esam īstenojuši arī noteikušas ceļa kārtas saistībā ar šo procesu. Mēs no valstīm, konkrētām valstīm, esam saņēmuši garantijas. Uh, mums um, saņēmuši, mēs esam informāciju no šīm valstīm, mums ir statistikie dati par trijām valstīm, uh, no trim valstīm, kurām mēs ir uh, izdevusi režīmu par to, cik ilgs laiks vajadzīgs uh, vīzas, uh, cik ilgs laiks vajadzīgs pasas iegūšanai. Tā te runa ir par to, cik ilgs laiks vajadzīgs pilsonības iegūšanai un jaunas pasas iegūšanai. Un es domāju, ja tā kā viceprezidents Baro, eh, Baro kungs ir uh, cerējis, ka 2010. gadā m, mm, tiks izpildīt visi kristēriji visās reģionu valstīs, tad mēs varēsim ierosināt jaunu priekšlikumu Un es domāju, ka tad eh, risks, eh, ka cilvēki iegūtu pil cits kaimiņu valsts pilsonību, nepastāvēs. Liels paldies! Un tagad arī, eh, tagad lūdzu vārds referentei, noslēguma vārds. Es mēģināšu pavisam ātri izteikties. Es vēlētos pateikties visiem, kas izteicās. Šķiet, ka vairākums atbalstīja lielāko daļu argumentu manā atzinumā. Kā jau es teicu, šis atzinums kopumā atbilst sagatavotajam lībe ziņojumam. Man šķiet, ka šīs abas komitejas liek priekšā visnotaļ līdzsvarotu pieeju. To atzina arī komisijas pārstāve. Manuprāt, ir politiski nozīmīgi, lai visas piecas valstis tiktu iekļautas vienā regulējumā. Tas nozīmētu, ka nebūtu vajadzīgs jauns priekšlikums nākamgad. Tādējādi mēs arī neapšaubāmi atzītu, ka mums ir politiskas pienākums iekļaut bezvīzu režīmā tās valstis, kas ir izpildījušas nosacījumus. Mums, protams, ir jāveic arī novērtējumi par to, vai šie standarti tiek izpā, izpildīti. Es, man patiešām žēl, ka Tānoks ir aizgājis, jo es viņam nepiekrītu. Es viņam nepiekrītu šajā konkrētajā punktā. Viņš teica, ka uh, tie, kas ir vadošie šajā jomā, to, tos vajadzētu apbalvot. Uh, Protams, es neuzskatu, ka uz priekšu būtu jāiet tām valstīm, kas nav izpildījušas nos nosacījumus, bet jebkurā gadījumā tās uh, valstis, kas ir izpildījušas nosacījumus, tām vajadzētu piešķirt bezvīzu režīmu. Visi šie visas šīs domas un šie ieteikumi, kas ir iekļauti ziņojumā, galvenokārt norāda uz to, ka mums ir jābūt vienotai pieejai. Mums ir jādod arī politiskais signāls. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai šie tehniskie nosacījumi grautu visu procesu. Galu galā vāra ir komisijas rokās. Manuprāt, komisijas pārstāvi to arī domāja, sakot, ka mums ir jāatcerās padomes un komisijas rīcība 2001. gadā. ir jāatcerās, ka šīs divas valstis, kas nav izpildījušas nosacījumus, varēs saņemt bezvīzu režīmu, tad, kad komisija būs savā novērtējumā atziņusi, ka šie standarti ir izpildīti. Priekšādētāji, es vēlētos teikt, ka es jums nepiekrītu. Jūs. Es nebūtu neteicu, ka Eiropas parlamentam vajadzētu atteikties no savām prerogatīvām. Mēs sakām, ka mēs piekrītam uh, vispārējiem mērķiem, kurus ir izvirzījusi komisija. Galu galā mēs drīkstam izteikties, mums ir tiesības pateikt, vai mēs tiem piekrītam vai nē. Jebkurā gadījumā mēs vēlamies tādu vispārīgāku pieeju, mēs nevēlamies, lai tiktu gatavoti divi atsevišķi priekšlikumi. Es ceru, ka līdz ar to ir zudušas visas šaubas. Es piekrītu un atbalstu Poselta kunga teikto. Es domāju, ka mums vajadzētu definēt drošību tādā plašā, strateģiskā veidā. Es domāju, ka neviens nav tik entuziastisks par, kā es, ja mēs runājam par vīzu procesa integritāti. Taču Ja mēs runājam par kvalificēšanos bezvīzu režīmam, tad ir jāatcerās, ka šīm valstīm ir jāizpilda daudz dažādu standārtu. Šeit nav runa tikai par ceļošanas dokumentiem. Manuprāt, viņam ir taisnība, kad viņš runā par strateģisku koncepciju. Galu galā mums ir jādomā par šī reģiona stabilitāti, un ja šis reģions nebūs stabils, arī mēs nevarēsim justies droši. Es atbalstu arī mazākuma viedokli šajā komitejā. It īpaši, ja mēs runājam par Kosovu. Es neesmu centusies graut to valstu pozīciju un nostāju, kas nav vēlējušās atzīt Kosovas statusu. Mēs vienkārši cenšamies šeit manevrēt šajā sarežģītajā diplomātiskajā situācijā. Mēs vēlamies būt pragmātiski. Mēs gribam atrisināt Kosovas situāciju. Nedaudz atšķiras redakcija ziņojuma grozījumos. Es sagatavoju savus grozījumus pirms eh, referenta bija pabeigusi savu ziņojumu, bet es ceru, ka mēs varēsim pielāgot šos grozījumus, un jebkurā gadījumā būtība ir tāda pati. Mēs eh, šeit eh, neesam neko izmainījuši ziņojuma saturā runājot par atzīšanas procesiem dalībvalstīs. Man ir palicis pavisam laika, bet es gribēju vēl teikt, ka es piekrītu Korneliusa kundzei. Vienīgais, ko es šeit vēlējos teikt, ir tas, ka mums ir vienādi jātiecās pret visām šīm četrām valstīm, kas vēl nav izpildījušas nosacījumus. Komisijas priekšlikuma problēma ir tā, ka tajā nav iekļautas visas valstis, kas ir izpildījušas nosacījumus 1. jūlijā. Šeit ir problēma arī ar laika grafiku. Pirmajā jūlijā šīs priekšlikums jau bija sadalīts divās daļās, un, manuprāt, ja mēs to dalīsim vēl trīs daļās, tad tas jau būs pavisam neloģiski. Uh, Jebkurā gadījumā es domāju, ka esmu saņēmusi vairākumu atbalstu šajā komitejā. Un tie, kas man nepiekrīt, iespējams, tomēr sapratīs, ka mums ir vajadzīga pragmātīska pieeja Kosovai. Mēs šeit negrājam ceļu kartas nosacījumus. Tas kat katrā gadījumā nav bijis mūsu nolūks, un es ceru, ka tas šeit arī nav pateikts. Jebkurā gadījumā vīzu Bezvīzu režīms netiek piešķirts tad, ja standarti nav izpildīti. Gal galā mūsu kopējais un vispārīgais mērķis ir drošība, un es ceru, ka komisija mums varēs piekrist. Un komiteja savā balsojumā arī izrādīs savu atbalstu. Lielas paldies! Lielas paldies par jūsu darbu, par jūsu entuziasmu. Vēlētos atgādināt kolēģiem, ka termiņš ies, grozījuma iesniegšanai ir 1. oktobris. Grozījumi ir jāiesniedz vai nu angļu vai franču valodā. Tagad pievērsīsimies iepriekšējiem punktiem. Grozījums stabilitātes instrumentā. Vēlētos dot vēlreiz vārdu referentei Brantners kundzei. Viņa vēlētos noformulēt savus jautājumus komisijai. Es atvainojos, ka es atgriežos atpakaļ pie šī jautājuma. Es vēlētos pateikties arī komisijas pārstāvjiem, ka viņi ir palikuši tik ilgi. Ir diezgan vēls, bet es ceru, ka jūs man ļausiet vēl parunāt pāris minūtes. Galu galā šis jautājums ir pietiekami būtisks. Es pavisam vā, īsi vēlētos teikt, ka mēs piekrītam jūsu viedoklim ievērot uh, Eiropas kopienu tiesas lēmumu Mēs arī atbalstam jūsu vēlmi atbalstīt uh, iepirkumus visā pasaulē. Jebkurā gadījumā mēs vēlētos skaidrāk saprast vispārējo stratēģiju un mērķus. Mēs gribētu redzēt, kā, kādi ir projektu rezultāti, to projektu rezultāti, kas līdz šim tika finansēti no šīs instrumenta līdzekļiem. Mēs esam ļoti pateicīgi par tikko saņemto informāciju par pretterorismu centrālžīrā. Jebkurā gadījumā tā tagad mums ir labāka izpratne par to, kā ir iztērēta līdzekļi no šīs budžeta pozīcijas. Vēlreiz vēlētos uzsvert, ka mēs gribētu saņemt vairāk un labāk sagatavotu ziņojumus Eiropas parlamentā. Mēs ļoti labprāt sadarbotos arī turpmāk, un šī rīta sadarbība bija ļoti laba. Uh, par mierveidošanas partnerību. Mēs gribētu redzēt stratēģiju, kā jūs vēlaties virzīt uz priekšu šo partnerību. Līdz šim tās ir bijušas tikai konferences, dažādi pētījumi, semināri. Es domāju, ka mums ir jāiet soli uz priekšu, mums ir jādomā arī par reālām darbībām. Mēs runājām arī par finansējumu. Finansējums ir iztērēts pārtikas iegādēji. Un es nedomāju, ka tas ir pareizi. Mums vajadzētu par šo jautājumu spriest arī budžeta komitejā. Paldies! Tagad dodu vārdu Luisai Kelavērai. Vispirms vēlētos pateikties godājumai parlamenta deputātei Bārtneres, Brantneres kundzei, kā arī visai ārlietu komitejai. Komisija ir saņēmusi jūsu atbalstu īstenojot stabilitātes instrumentu pēdējo trīs gadu laikā, kopš tā izveidas 2007. gadā. Vēlētos pateikties arī par pozitīvo analīzi, ko referenti ir veikusi par komisijas priekšlikumā ietvertajām vajadzībām attiecībā uz juridiskās bāzes izmaiņām. Mēs noteikti novērtējam parlamentu atbalstu. domājot par viegliem un kājnieku ieročiem. Jebkurā gadījumā mēs vēlamies eh, sniegt arī tuvākus paskaidrojumus, kas būtu vajadzīgi ārlietu komitejai par dažādām stratēģijām un projektu rezultātiem. Šeit es domāju šos projektus, kas ir veikti punkta 4.1 ietvaros. Es, protams, saprotu jūsu vajadzības Es, protams, saprotu, ka pieaugums no 7 līdz 10 procentiem ir ļoti būtisks. Šeit ir runa par individu drošību, par sabiedrības veselību. Manuprāt, Šie temati ir ļoti būtiski Eiropas Savienības pilsoņiem. Mums ir vajadzīgi pietiekami līdzekļi, lai mēs varētu veidot tādas stratēģijas, kas ļautu īstenot programmas, kas ir vajadzīgas šādiem reģioniem. Mēs nevaram šīs problēmas risināt izolēti. Šeit ir runa par pandēmiju. Mums ir jādomā par infrastruktūru, energoapgādēji. Tas arī ir ļoti būtiski mūsu iedzīvotājiem. Protams, te ir runa arī par noziedzības apkarošanu. Es domāju, ka šis eh, finansējuma palielinājums būs ļoti nozīmīgs, lai mēs varētu veikt projektu šajā sakarā. Mēs vēlamies arī stiprināt eh, sadarbību un dialogu ar ārlietu komiteju. Mēs vēlamies sniegt jums pēc iespējas vairāk informācijas par mūsu programmu īstenošanu. Mēs esam pievienojuši arī pielikumu mūsu ikgadējiem pārskatām par šī instrumenta līdzekļu izlietojumu. Šeit ir sniegs pārskats par to, ko mēs darām, par grūtībām, ar ko mēs saskaramies. Šeit ir runa par krīzes apstākļiem. Tās nav tādas tradicionālas programmas, līdz ar to tās nevar vērtēt pēc vienādiem kritērijiem. Ja runa par miera veidošanas partnerību, mēs esam atzinuši tās grūtības, ar ko mēs saskaramies šāda veida programmu realizācijā. Mums vajadzētu sadarboties struktūrētāk ar pilsonisko sabiedrību. Šeit ir divas svarīgas lietas. Mēs esam stiprinājuši mūsu dialogu ar pilsonisko sabiedrību no vienas puses, un mēs esam pasūtījuši arī pētījumu. Eh, šajā pētījumā eh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un tie, kas izprot eh, komisijas darbību, saskaņā ar 4.3 punktu izstrādās uh, striktus finanšu regulējumus. Pavisam nesen mēs saņēmām ziņojumu, kurā ir iekļautas rekomendācijas. Mēs šo ziņojumu nodosim arī referentē. Mēs organizēsim arī tikšanās ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un šis ziņojums arī būs pamatā mieru veidošanas stratēģijai. Pēdējais par budžeta pozīcijas samazinājumu, par ko uztraucas ārlietu komitejas pārstāvji. Es ļoti novērtēju to, ka jūs vēlaties to apspriest ar budžeta komiteju. Ir ļoti svarīgi pievērst eh, budžeta iestāžu uzmanību šiem jautājumiem. Es nevēlos šeit runāt ilgāk, jo es saprotu, ka sēde drīz beigsies, bet jebkurā gadījumā jūs varat man uzdiet arī turpmākus jautājumus, un es uz tiem atbildēšu. No komisijas perspektīvas uh, Mēs esam ļoti priecīgi sadarboties ar jūsu komitejas dalībniekiem, jo galu galā tādējādi mēs sapratīsim mūsu savstarpējās vajadzības. Mēs centīsimies pieņemt šo priekšlikumu pēc iespējas ātrāk, iespējams, pirmajā lasījumā. Stabilitātes instrumentam ir ļoti liela nozīme, lai mēs varētu nodrošināt stabilitāti, mieru un drošību visā pasaulē, tā skaitā arī Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Līdz ar to sēdi pasludinu par slēgtu un turpināsim mūsu darbu pēcpusdienā. Paldies!